Il processo verbale della seduta di ieri è stato. Cienījamie kolēģi, mēs atsākam uh, mūsu sēdi. Uh, vakardienas sēdes protokols ir visiem izdalīts, ja nav